Colleagues, we're, um, good afternoon. We're going to make a... Lēģi, labdien, mēs sāksim darbu, jo 16.15 mums sākas balsošana un mums tiešām tas laiks jāievēro galvenie deputāti šeit klāt. Tātad sāksim, lūdzu. Pirmais darba kārtības punkts - darba kārtības pieņemšana. Lūdzu, ņemiet vērā, ka devītais punkts Balsojums par Eiropas robežu un krasta kontroles eh, ziņojumu projektu notiks pirms piektā punkta. Un ja nekāda cita iebilduma nav, tad varam sākt darbu. Tā tad mums ir um, tagad eh, ele, um, valoda režīms, visas valodas ir pieņems arī horvātu valodu un īru valodu. Un lūdzu, 16.15 ir balsošana, lai tad jums balsošanas kartīts ir līdzi. Trešais darba kārtības punkts. Eiropas Savienības kopējā droši izcelsmes valsts saraksta izveidošana saistībā ar kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības status piešķiršanai un atņemšanai. Mūsu referenti ir Silvija Gijom, 95 grozījumi ir iesniegti, un kā jau jums zināms, kolēģi, pat laba nav tādas, tāda kopīga Eiropas Savienības saraksta par uh, drošām valstīm. Eiropas komisija vēlas, pamatoties uz kopīgiem kritērijiem, šādu sarakstu izveidot. Tagad došu vārdu referentei, un pēc tam varēs izteikties deputāti, kas tā vēlēsies. Silvija, vārds jums lūdzu. Prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Vienu lietu pateikšu, ir 94 e, četri grozījumi vairs palikuši, jo viens ir atsaukts. Izmantošu dažu ēnu referentu klātbūtni, nu, pārējiem tiks nodot atbalstīja mani paldies vārdu par viņu atbalstu. Un pateicos uh, tam, ka gandrīz vis, viņiem, gandrīz visiem, ka viņi ievēroja manu pieeju, ka būtībā galvenais teksta kodols palicis neskarts. Otrakārt, mums mums būs iespēja strādāt pie šī temata, kad būsim saņēmuši prezidija ieguldījumu, kā mēs to esam lūguši. Vēl norādīšu uz to, ka šai pieejai seko arī padome, jo tā pati nolēmusi uzdot jautājumus uh, patvērma atbalsta birojam par drošo valstu sarakstu. Un komisija Eh, kom, komisijai kompetenti strādāt pie šī jautājuma. Tāda vēl ir grozījumi, be, kas neskar tikai pašas valsts, ir piez, piecas lielās tematikas, piecas lielie temati, tātad pirmais saistībā ar šo sarakstu, otrais ir sarakstu pārskatīšana, lai kādu valsts tajā iekļaut, treškārt atcelšanas procedūra, tad, ja kāda uh, valstīs situācija ir pasliktinājusies, ceturtkārt ir pamatiesības un piektkārt um, pieeja. Pirmkārt, nacionālie saraksti un Eiropas saraksts, kādas ir to attiecības. Visumā ānu referenti iestājas par pastiprinātu harmonizēšanu šajā jomā termiņi un eh, process, par, eh, procedūras, par kurām iestājas šeit, ir atšķirīgas, dažādas, taču svarīgi, lai norisinātu šis harmonizēšanas process. Manā skatījumā ir iespējams piedāvāt risinājumi, kas ļautu pielikt punktu atšķirīgiem eh, dalībvalsts sarakstiem un izveidot tādu vienotu kopīgu efektīvu ES sarakstu. Tas ir jāizdara mm, saprātīgā termiņā, ņemot vērā arī to, ka pārējais periodā noteikumiem jābūt tādiem mm, maigiem lai varētu pāriet uz ES sarakstu, un šo ideju un procesu visi atbalsta. Otrais temats attiecas uz šī saraksta pārskatīšanu, lai varētu iekļaut tajā kādu valsti. Šajā gadījumā daži ēnu referenti iesniedza grozījums, lai mm, pieslīpētu noteikumus attiecībā uz sarakstu papildināšanu. Tas var būt vērtīgs tādos gadījumos, uh, ka tas ļaus sagatavot pārēju vienotam ēs sarakstam. Un tas ir tas pats komentārs, ko es jau sacīju par sasaisti starp nacionāla sarakstiem un ēs sarakstu. Treškārt, um, um, atcelšanas procedūra, tad, kad kādā valstī ir mainījusies situācija. Vairāki deputāti iestājas par to, lai pilnīgi pārskatītu visu procedūru. Citi uh, aicināja, aicinā, aicināja reaģēt ātri, kad ir izmaiņas kādā valstī, kas tiek uzskatīta par drošu. Un tad ir jānosaka tāds atcelšanas mehānisms, kas būtu elastīgāks. Uh, Un um, jāparedz arī tāda ātrāk rēģēšanas iespēja, lai varētu iekļaut vēl šai sarakstā. Tā tad svarīgi ir būt mm, nebirokrātiskiem un proaktīviem. Tā tad jābūt elastīgiem, uh, operatīviem, bet arī šim procesam jābūt reāli īstenojumam. Ja tas tā nebūs, tad nenāks par labu ne dalībvalstīm, nedz arī tātad arī to patvērumu sistēmas organizēšanai, arī patvērumu meklētiem. Ceturkārt, pamattiesības, tur ir daudz grozījumu iesniegšā jomā, tas uh, ir iedvesmojuši, lai stiprinātu ietvaru un arī stiprinātu šādu veidu procesu mm, skarošo cilvēku mm, tiesības. Un te, protams, ir ierosinājumi no Eiropas Savienības pamatiesību aģentūras. Mēs esam saņēmuši ieteikums apspriešanās procesā ar šo aģentūru. Pietkārt, metodoloģija um, par šo tematiku iesniegt nedaudz grozījumu, jo ēnu referents sanāksmē notika jau diskusijas. Es domāju, ka šī pieeja ir atbalstīta. Es ceru, ka šis projekts tad ir pieņemams. Visi piekritām tam, ka metodoloģijai šeit ir milzīga nozīme un arī secinām, ka komisijas priekšlikums pat laban neiestājas par kādu skaidru metodoloģiju. Tad mēs mēģinājām virzīties šajā virzienā. ANO cilvēku tiesību augstais pārstāvs arī izdarījis līdzīgi secinājumu šobrīd tāpat kā agrāk, eh, atbildot uz ēnu referentu jautājumu, te nav runa par jaunu uh, gāzes ražotni pēc eh, Eiropas parauga. Galvenais, lai šis e-saraksts darbotos. Eiropas komisijai, uh, komisija 4. maijā, ja nemaldos, iesniedz projektu, un tajā. Uh, patvēruma birojam tiek piešķirtas kons, um, pilnvaras um, bēgļu jautājumos, un te ir jāparedz apspriešanās, jeb konsultāciju process, kas iekļauj atbilstošās dažas un kompetentās, uh, kompetentos spēlētājs komisija. Komisija ir jaunas kompetences, līdz ar to viņa tai ir jārīkojas atšķirīgi. Un, uh, ANO augstais pārstāvs bēgļu jautājumos arī norādīja, ka jārīkos šādi. Tā tad te nebūs nekāda eh, automātiska risinājuma. Bet ir jāizveido tāda harmonizēta sistēma ar ES sarakstu. Uh, šis eh, jautājums nav parādījies kā zaburvie nāmājienu. Mēs atbalstam šādi apvienotās karalistes lietu, kas uh, iestājas par apspriešanos. Un arī te Francija savā reformā ir iekļāvusi labākus noteikums attiecībā uz sarakstu. Lūk, tāda pamata informācija. 7. jūnijā būs nākošā ēnu referents sanāksme. Mēs runāsim par kompromisu ierosinājumiem, pavisam, pavisam ātri par tiem pastāstīšu. Par šīm ierosinājumiem, protams, mēs vēl runāsim. Un es ceru, ka mūsu diskusijas būs auglīgas, lai pēc iespējas drīzāk varētu balsot. Es ceru, ka varēsim norganizēt balsojumu līdz pašām jūnija beigām, lai no, lai šis teksts netiktu izmantots tiem mērķiem, kas tajā pavisam nav paredzēti. Tā arī viss informācija priekšstādātē, kas man sakām. Paldies! Paldies! Turpin priekšstādātājs pārēsim ēnu referentiem. Kolēģi, es lūkšu jūs ievērot eh, runāju atvēlēto laiku nevairāk par divām minūtēm, jo 6.15 balsojums. Anu referenti no Eiropas Tautas partijas datīkums. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties mūsu eh, referentē Silvijai Gijomai par eh, viņas padziļinoto darbu ar milzīgu pacietību. Viņa to arī īstenos. Man tik daudz pacietības viss nebūtu. Uh, Un paldies arī par pieklājīgumu un eleganci. Virzot tālāk šo ziņu, pavisam īsi pastāstīšu par manu nostāju attiecībās groziem, ko iesniedzam. Pilnīgi un absolūti atbalstu, un tas ir viens no galvenajiem mērķiem, šo domu uh, attainot sazobst ar nacionālām sarakstiem un es sarakstu, jo ja kāda valsts uh, atsakās no es saraksta, skaidrs, ka viņi pievērš savam uh, dalībās sarakstam. Citādi sanāk, vispār nav nekādas jēgas. Drošo valstu saraksts uh, ir spēkā no dalībvalsts puses, tā kamēr nav izveidots kopīgais e-saraksts. Bet šādi rodas uh, apjukums ES līmenī galvenokārt apjukums par saucamajām drošajām valstīm un tad vēl arī par praksi, par uh, tiesībām iegūt patvērums meklētāju status. Tā tad ir kopīgais Eiropas saraksts drošiem valstīm, izcel, drošiem izcels valstīm. Jā, paredz vēl trešo valstu iekļaušanas iespēju šajā sarakstā citādi. Nonāksim pie tā, kas parasti notiek zaudējumu laiku. Tā tad mums ir jāizmanto šī saraksta ar domu, ka var iekļaut trešo valsti vēl klāt runājot par kopīgo drošo valstu sarakstu. Uh, no tā nebūs jēga tikai tad, ja eh, tas eh, ies līdztekus eh, nolīgumiem par atpakaļ nosūtīšanu. Jo tad, ja ir drošās valstis un šīs migrantu izcelsmes valstis neuzņem atpakaļ migrants, kas ir nonākušais teritorijā, tad šādam sarakstam nav jēgas. Un vēl grozīmos piebilstu uh, noteikums attiecībā uz uh, sankciju sistēmu Tātad sankcijas tad jau netiek uzņemti migranti atpakaļ drošies valstīs. Man ir žēl, ka viss šī procedūra tāda sarežģīta, un tomēr esmu droši par to, ka mēs radīsim uh, kompromisu, lai padarītu šo par īsteni efektīvu instrumentu, lai stātos pretī bēgļu krīzē Eiropā. Citādi piedzīvosim tās pašas nelaimes un drāmas, ar kurām saskaramies tagad, jo kamēr mēs strādājam, tikmēr turpinās traģēdijas un drāmas vidusjūrā, tāpat kā mēs vēl šajā nedēļas nogalē dzirdējām par to stāstā. Tātad pavisam īsi esmu jums apstāstījis par mūsu tiesniegtajiem grozījumiem. Paldies! Uh, e Lielas paldies! EKR ēnu referents. Hala Aho pateicos referentei par veiksmīgo sadarbību. EKR uzskata, ka, lai šī e, saraksts būtu efektīvs, tam ir jābūt plašam, nevis ierobežotam. Jāspēj reaģēt ātri uz situācijas maiņu trešajās valstīs. Lai gan principā Mēs atbalstam vienotu ES sarakstu, tā potenciāli mazāk elastīgs šis saraksts ir nekā nacionālie saraksti. Tādēļ mums ir šaubas par 47 pantu, ka ja valstis uh, netiek uzskatīts par drošām es sarakstā, tad arī nacionālajos sarakstos nedrīkst tās iekļaut. Mēs uzskatām, ka uh, Eiropas Savienības sarakstam būtu jādod pievienotā vērtība, ja tas aizstās nacionālo sarakstu. Mēs piekrītām pilnībā 69. grozījumam, ka jebkura ES kandidāta valsts ir jāuzskata par drošu valsti. Un ja valsts nav uzskatām par drošu, tad tā nevar būt arī kandidāta valsts. Kā es jau norādīju, nav īsti skaidrs, kā ko nozīmē pātrinātais process patvērumu prasītājiem no drošajām valstīm. Un tas ir ļoti svarīgi, lai saraksts varētu nodrošināt pievienoto vērtību, lai būtu atbildu šo jautājumu sniegt. Paldies, tas arī viss. Un Albrecht Hungs uzstāsies zaļo grupas vārdā. Paldies. Es uh, Uh, balstos uz mūsu ēnu referents Džīnas Lambertas viedokli. Diemžēl viņi nevarēja piedalīties šajā diskusijā. Pirmkārt, mēs uzskatām, ka komisijas priekšlikums ir jānoraida, jo tas uh, šāda pieeja apdraudētu to, ka katrs pieteikums tiek izskatīts atsevišķi, balstoties uz saviem argumentiem. Tomēr, ja eh, parlaments saglabātu šo priekšlikumu, tad mēs ierosinām virkni grozījumu, kas eh, padara precīzākus virkni punktu un eh, papildina referentes um, sagatavoto dokumentu mēs uh, nepiekrītām, ka kandidāta valsts status pats par sevi garantē cilvēku tiesību standārtu ievērošanu attiecībā uz visiem iedzīvotājiem. Turklāt ierosinām grozījumus, kuri ierosina svītrot uh, atsauci uz to, ka uh, Eh, šāda saraksta izveidas mērķis ir samazināt eh, pieteikumu skaitu un tos ātrāk noraidīt. Tāpat mēs eh, arī iebilstam pret šādu pātrinātu procedūru. Tāpat nevar noteikt skaidru termiņu nacionālo sarakstu Mm, likvidēšanai, jo nav īsti eh, skaidrs, kādi būs ieteikumi par valstīm specifiskiem ziņojumiem un cilvēku tiesību situāciju. Tādēļ ierosinām grozīt eh, noteikto termiņu. Tāpat uzskatām, ka jebkurš uh, jebkura valsts, kas ir svītrota no ES drošo valstu saraksts, nedrīkst parādīties arī dalība valstu sarakstos. Tāpat mēs uzskatām, ka uh, tam ir jābūt pastāvīgam procesam, un ja valsts divus gadus ir um, izņemta no šī saraksta, uh, tad to vairs nedrīkst uzskatīt Uh, par drošu valsti. Un tāpat mēs atsaucām um, dažus mūsu grozījumus. Tagad ENF grupas vārdā uzstājas Lebretona kungs. Paldies priekšsēdētāji. Ferāna kungs uzstājas, atvainojos. Tātad mēs uzskatām, ka šobrīd patvērumu un imigrācijas politika ir pilnīgi izgāzusies Eiropas Savienībā Runājot par trim eh, minētām valstīm, mēs pieprasām tūlīt pārtraukt sarunas par Turcijas iestāšanos Eiropas Savienībā, par Bosniju Hercegovinu. Eh, jānorāda, ka šeit ir milzīgas eh, problēmas attiecībā ar džihadistiem, kuri apdraud Eiropas Savienību un uh, kristiešu minoritātes tiek likvidētas. Uh, bija saulēk viens miljons šādu kristiešu minoritāšu pārstāvju, tagad to ir tikai 200 tūkstoši. Un uh, mēs esam pret šo ierosinājumu, jo tas ir pretrunā ar valsts suverenitātes principu. Un uh, pēdējais uzstājas Kirko. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Referentes pieeja bija ļoti svarīga un interesanta, un esmu priecīgs, ka vispirms mēs runājam par eh, metodoloģiju, un pēc tad mēs tā um, atdalām šo valsts sarakstu no visas tās um, koordinēšanas uh, aspekta. Un svarīgi ir nepaļauties, nepieļa, nepakļauties spiedienam. Mēs Uh, ar šo mm, pakotni pieņēmām arī to, ka Turcija tiek uzskatīta par drošu valsti. Diskusijas turpinājās divas stundas, bet ir uh, ļoti svarīgi, ka parlaments nepakļaujas spiedienam, tāpēc vienkārši šis ir ļoti aktuāls jautājums. Un mēs gaidīsim EASO pētījumu rezultātus, lai varētu izskatīt visas iespējas. Paldies! Thank you, and, um... Paldies. Un Veržjā kundze Mārtiņš Andersons vārdā uzstājas. Jā. Atvainojiet, priekšsēdētāji, es nokavējus sākumu, bet es uzskatu, ka man ir jāpauž mūsu grupas nostāju šai jautājumā. Tātad mūsu ēnu referenti Mārtina Andersone nevarēja piedalīties šai sanāksmē, bet viņa ir aktīvi sadarbosies ar Silviju Gijomu. Un tāpat kā zaļo grupu mēs noraidām šo priekšlikumu kopumā. Un uh, Mēs pat uzskatām, ka ņemot vērā situācijas attīstību virknē valstu, patiesībā vajadzētu sastādīt nedrošo valstu sarakstu. Informācija, ko šobrīd saņemam, liecina par to, ka ir uh, Uh, valstis, kuras varētu tikt iekļauts šajā drošo valsts sarakstā, patiesībā saskars ar nopietnām problēmām. Un uh, virknē gadījumu cilvēki nevar iesniegt uh, patvērumu pieprasījumus un tiek būtībā nogalināti. Tā kā viss šeit ir nostādīts no kājām uz galvas. Un es neuzskatu skatu, ka ir migrantu krīze, kā te daži saka, bet mēs piedzīvojam pat uh, bēgļu drāmu un viss, ko panāk Eiropas Savienība šobrīd ir tas, ka bojāgājušo skaits vidusjūrā pieaug, to liecina uh, statistikas dati pagājuši gadu bija vairāk nekā 3700 bojā gājušie, Š, šī gada pirmajā pusē jau ir 2000 bojā gājušo, ja tas tā turpināsies, šis skaitlis sasniegs 8000 līdz gada beigām. Es nezinu, cik ilgi mēs turpināsim šādu nāvējošu politiku, un uh, mums uh, par to būs jāatbild uh, kādreiz vēstures priekšā. Paldies! saka priekšsēdētājs. Es gribētu jautāt, vai uh, Gijoms kundz vēlas vēl kaut ko teikt, pa, pirms tiek uh, uh, sagatavot kompromisu grozījumu. Ja nē, tad uh, mēs tagad pārējām pie ceturtā darba kārtības punkta. Un uh, Eh, tā ir pa, pamatiesība aģentūras prezentācija, ir direktors Flairtigungs un Zēdens Tikers kundze pie mums ieradušies. Viņi eh, nāks te priekšā pie prezītīga galda, bet es īsumā pa to laiku pastāstīšu par šo darba kārtības punktu. Mums ir uh, uh, prieks un gods sveikt mūsu vidū Flaherty kungu, kurš ir pamatiesība aģentūras direktors, un Zaidenštikers kundzi, kura ir valdes priekšsēdētāja šai aģentūrā. Uh, viņi mūs iepazīstinās ar aģentūras 2015. gada ziņojuma par pamatiesību situāciju Eiropas Savienībā jūnijā un jūlijā ir paredzēts uzsākt uh, trialogs par šiem jautājumiem, un uh, šī ir, manuprāt, pirmā reize, kad uh, jūs esat uh, pie mums ieradies, ne tā tomēr nav pirmā reize, bet pirmā reize kopš uh, es esmu priekšsēdētājs šeit. Un vispirms uzklausīsim valdes priekšsēdētāju Zēdenštigers kundzi un pēc tam uh, Flahertī kungu. Lūdzu, Zdaidens Tikars kundze, vārds jums. Liels paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti, labdien! Pateicos par uzaicinājumu jūs iepazīstināt ar mūsu aģentūras gada ziņojumu. Vispirms es gribu uh, valdes vārdā jums pateikties par jūsu centieniem iekļaut pamatiesību jautājumus plašā eh, politikas jomu spektrā. Man bija liels prieks arī tikties ar eh, jūsu pārstāvjiem eh, mūsu aģentūrā pagājuši nedēļu. Katru gadu mēs apstiprinām mūsu aģentūras ziņojumu, tas tiek uh, veidots tā, lai būtu labāk izmantojams politikas debatēs. Protams, katrai dalībvalstī ir savas prioritātes un izaicinājumi. Tie, kuri jau ir iepazinušies ar šo ziņojumu, ir pamanījuši, ka tagad to sauc uh, ziņojums par pamattiesībām. Un uh, Eh, mēs liekam akcentu uz eh, pašreizējo gadu, uz gadu, kurā šis ziņojums ir publicēts, un mēs tādēļ jādi izceļām, cik tas ir svarīgs politikas veidotājiem. Vairumā gadījumu mēs situāciju analizējam no pamatiesību viedokļa un veicām salīdzinājumus, un šāda pieeja ir īstenot pirmo reizi. Tāpat laikā mēs arī esam palielinājuši atzinumu skaitu un to ietekmi ziņojuma. Šis dokuments ir pieejams visās dalību valstu valodās. Mēs uzskatām, ka tādējādi to būs vieglāk izmantot jūsu kolēģiem gan šeit Briselē, gan arī dalību valstīs, lai varētu pieņemt la, politiskus lēmumus balstoties uz uh, šo informāciju. Mēs uh, iekļaujam uh, juridiskos atzinumus par spēkā esošiem tiesību aktiem vai tādiem, kas tiek gatavoti e- Eiropas Savienības institūcijos. Kā jūs zinat, vairum, daudz no šiem atzinumiem ir sagatavoti jūsu uh, aģentūras uh, prasības rezultātā mēs esam sagatavojuši atzinumu arī par uh, paredzēto drošo izcelsmes valstu sārakstu, ko jūs nu pat apspriedāt. Tāpat arī uh, balstoties uz jūsu ziņojumu par uh, Eiropas Savienības tiesiskumu un pamattiesību instrumenta izveidi. Un šāda pieeja palīdz nodrošināt to, ka vienmēr tiek ņemti vērā pamata uh, tiesību uh, aspekti un to garantijas, īstenojot politiku. 2015. gadā valdei un aģentūrai kopumā bija svarīgi īstenot pārliecinošus un realistiskus atzinumus šā gada ziņojumam, un šie atzinumi skar tādus jautājumus kā pamat tiesības uz dzīvību un cilvēcisko cieņu, uh, tālāk uh, ne, radīt, uh, nepieciešamību radīt legālus imigrācijas ceļus, lai uh, cīnītos pret cilvēku tirzniecību un samazinātu bojā gājušo skaitu. Ir ļoti svarīgi pārvaldīt bēgļu krīzi, balstoties uz pamata tiesību prasībām, īstenojot gan ilgtermiņu, gan īstermiņa projektus Lai reāli mainītu situāciju uz vietas, aģentūrai nepieciešama lielāka kapacitāte. Mēs nevaram būt tikai perifēri spēlētāji šajā jomā, mums jābūt ir diskusiju centrā. Migrācija ir uh, tā uh, politikas joma Eiropas Savienība, kas attīstās visstraujāk. Un tā ir svarīga Eiropas Savienības politikas ticamībai un ilgtspējīgai, lai mūsu aģentūrai būtu svarīga loma visa šīs politikas īstenošanas procesā, jo šīs ir lielākais bēgļu pieplūdums Eiropas Savienībā pēc otrā pasaules kara beigām un mēs nevaram atkāpties no pamattiesību aizsardzības uh, šajā jomā. Un tagad es vēlos uh, dot uh, vārdu aģentūras direktoram Oflahertī kungam, kurš iepazīstinās jūs ar ziņojumu pamat elementiem. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti, kolēģi. Es Vēlējos tāpat kā Zaidens Štukers kundze pateikties jums, ka uzaicinājāt mūs uz Lībe komiteju, lai pastāstītu par pamatiesību aģentūras ziņojumu. To ir pieņēmusi direktora valde, ņemot vērā aģentūras uh, pēdējā laikā veikto darbu. Es gribēju izmantot šo iespēju un pateikties visiem par uh, viņu veikumu šī uh, ziņojuma tapšanā. Uh, godātie deputāti, 2015. gads bija uh, slikts gads. Mēs redzējām, ka pamatiesība aizsardzība ir pasliktinājusies, un um, mēs piedzīvojām arī tādu retoriku, aizvien biežāk tāds izteikums, kas pārkāpja pamatiesību principus un mūsu vērtības. Un iepazīstoties ar ikgada ziņojuma uh, saturu, jūs paši varēsiet par to pārliecināties. Bet, nu, varbūt dažus aspektus izgaismošu pamatīgāk. Pirmām kārtām, kā jau teica Zaidenštikers kundze, Mums ir jārunā pirmām kārtām par migrāciju un patvērumu. Es tagad jums neizstāstīšu nekādus statistikas datus, tos zināt pietiekam labi, bet vienmēr, kad mēs to saucam par krīzi, jāatminas, ka tā ir arī vērtību un pamatiesību krīze. Uh, Un šajā kontekstā mums ir patiešām jāuzsaka šīs komitejas darbs, jo tā ir ļoti rūpīgi vērojusi visu notiekošo un turpinājusi pievērst uzmanību dažādiem pārkāpumiem, organizējot uzklausīšanu un citus pasākumus. Godātie komitejas locekļi, jūs arī uh, sapratīsiet, uh, nu, cik uh, būtisks ir šis igada pārskats. Jūs varēsiet arī pārliecināties, ka 2015. gadā bija uh, vērojami, uh, vērojams tādas situācijas, kad uh, netika bēgļi ielaisti vai viņus uh, mēģināja sūtīt atpakaļ. Un jāsaka, ka šādu, šāda. šāda Nepārāk laba datu apkopošana var novest pie uh, migrantu sūtīšanas atpakaļ, neielaišanas valstīs, un citreiz arī uh, viņiem atsaka patvērumu. Tas, protams, arī. Uh, sāsina šo pamattiesību ievērošanu. Un, ja mēs runājam par vēl vienu tematisko loku šajā ziņojumā, mēs runājam par bērnu tiesībām. 30 līdz 40 procenti no migrantiem ir bērni traģiskais apstākļus ir tāds, ka galvenokārt arī bērni iet bojā. 30% no pēdējā laikā bojā gājušiem vidusjūrā bija tieši bērni un divi bērni noslīkuši, ir noslīkuši katru dienu kopš pagājušā gada septembra. Jā, nu es nevaru tagad pastāstīt par visiem riskiem, ar ko saskars bērni, jo man nav pietiekami daudz laika, bet, nu, paskatieties, izlasiet šo igada ziņojumu, tur ir piedāvāti arī vairāk pasākumu, kas varētu situāciju vērst uz labu. Pirmām kārtām mums ir jādomā, kā integrēt šīs bērnu aizsardzības stratēģijas stratēģijas eh, patvēruma un eh, migrācijas procedūrās. Un vajag eh, arī Mm, šiem bērniem piešķirt tādus kā mentorus, uh, uzraugus, tiem bērniem ir sevišķi, kas ir ieradušies Eiropā vieni paši bez pavadoņa. Tagad uh, vairāk vārdi par neiecietību un rasismu. Jāsaka, ka arī 2015. gadā mēs esam redzējuši uh, šādu izpausmi paaugstināšanos, ir notikuši arī antisemītiski uzbrukumi, uzbrukumi musulmaņiem un romiem. Mums ir uh, jāapzinās, ka tā ir vēršanās pret minoritātēm, bet minoritātes īstenībā nerada problēmu, viņi ir upuri, un problēma eh, sākņojas nepietiekami labi īstenotā likumdošanā, nepielāgotā likumdošanā. Un uh, neveiksmē pielāgoties jauniem apstākļiem likumdošanas jomā. Vairumam dalību valstu ir uh, jāvēršas pret naida noziegumam un naida kurināšanu daudz aktīvāk. Un visu beidzot runāšu par datu aizsardzību. Ikgada ziņojumā mēs runājām par to, kā varētu sasvarot šo, šīs nacionālās drošības intereses ar pamatvērtību ievērēšanu. Ziņojumā ir runāts par to, cik svarīgi ir uh, vienmēr cienīt privātos datus, privātumu, ievērojot trīs galvenos principus - līdztiesību, nepieciešamību un proporcionalitāti. Mēs esam šos principus pētījuši pagājušā gada laikā, ņemot vērā jūsu prasību, kad mums lūdza sagatavot atzinumu par pamatiesībām un pāraudzību Eiropas Savienībā. Vairā, pirms vairākiem mēnešiem varējāt iepazinā, iepazīsties ar šo ziņojumu. Nu, kādas bija galvenās atziņas? darba, kas tika gūtas darba rezultātā. Tā tad ir runāts par uh, masu novērošanas pasākumiem, un tikai piecās dalību valstīs spēkā ir attiecīgs likumdošanas satvers, kas to attaisno. Un e, mēs esam arī e, redzējuši, ka dalību valstīs ir dažādas novērošanas sistēmas struktūras un uh, trūkst resursu. Uh, attiecīgas atbilstošas ekspertīzes, lai darbu paveiktu. Mm, pietiekami lietpratīgi. Un noslēgumā godā tie komitejas locekļi, ko mēs varam darīt. Nu, vairāk ieteikumu pirmām kārtām. Mēs lūdzam jūs iepazīties ar 41 ieteikumu, kas ir iekļauti mūsu ziņojumā. Un visas, visi šie atzinumi ir pietiekami labi, viedi, un jūs tos ievērojot noteikti situāciju varētu uzlabot. Otrām kārtām pamatiesībām ir eh, jābūt katrā likumā, izlasāmām katrā likumā, un tām ir jāstāv pāri pamatiesību hartai. Diemžēl tas neatiec uz pilnīgi visām dzīves jomām. Pamatiesības ir jāoptimizē. Un e, vajadzētu arī e, diskutējot par Eiropas pusgadu vienmēr atminieties šo pamatiesību principu. Trešām kārtām ir jābūt arī apmācībai šajā lauciņā Eiropā. Ir jābūt pamatiesību apmācības programmām Eiropas Savienībā, ES institūcijās, domājot par pietiekami tādu labu loģisku apmācību. Un arī vienmēr paturēsim prātā hartā rakstīto. Ceturtām kārtām, godātie komitejas locekļi, lūdzu, e, nu, sazinieties ar e, pamatiesību aģentūru aģentūru, jo tas ir Eiropas Savienības eh, neatkarīgais pamatiesību izcilības centrs. Iepazīstieties ar mūsu datiem, ko apkopojam katru gadu, ar mūsu rīcību esošo statistiku, legālo analīzi, atzinumiem. Izmantojiet to savā darbā, lai varētu arī popularizēt pamatiesību ievērošanu un informēt cilvēkus dalību valstīs. Un mēs no pamatiesība aģentūras esam jūsu sabiedrotie šajos tik izaicinājumu pilnajos laikos. Paldies! Paldies! Paldies, ka izteicāties tik lakoniski. Eh, ziņojums ir ļoti detalizēts. Un, diemžēl, mūsu rīcībā nav gan pārāk daudz laika, tā tad ātri sagatavošu runātāju sārākstu un pēc tam eh, likšu punktu. Kurš runās? No,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 Divas minūtes katram runātājam līdz ar to tiks piešķirtas. Viss. Vairāk neviens nevarēs izteikties. Es sarakstu esmu apkopojis. Ne ilgāk par divām minūtēm, jo mums ir jāatvēl laiks arī citiem jautājumiem. Un, protams, arī mūsu viesi gribēs vēl atbildēt divas minūtes. Uh, būšu jums ļoti pateicīgs par to, Bodīkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies par šo ziņojumu, kas noteikti ir vērtīgs, svarīgs, ļoti labi strukturēts ar tādiem maigiem ieteikumiem, jo mēs runājam par uh, pamatiesību aģentūras atzinumu Jūs līdz ar to galvenokārt domājat par dalību valstu politisko vadlīniju atbalstu. Es gribēju runāt par diviem jautājumiem. Pirmo informācijas sabiedrību, privātumu un datu aizsardzību. Uh, noteikti ir jāievēro normas, ir jābūt, eh, jāievēro šie nepieciešamības un eh, proporcionalitātes principi. Diemžēl manā valstī ir vērojama masu novērošana, ir dažādi antiterorisma pasākumi. Nav ex ante uh, tiesas spriedumu izvērtējuma, tas patiešām rada liels problēmas un pārvalda arī pieklido. Es tā nerunāju tādēļ, ka man nepatiktu mana valsts, nē, es to mīlu, bet tendence patiešām sāk iezīmēties aizvien skaidrāk. Uh, kā garantēt drošību tajā pašā laikā nepārkāpjot eh, privātuma normas. Mums patiešām par to ir jārunā daudz vairāk un tam visam ir jābūt cauredzamākam, lai pilsoņi arī par to būtu informēti. Un bija arī paredzēta šī uzklausīšana par antiterorismu likumdošanu. Uh, Un vēl gribēju nedaudz runāt par neiecietību, ksenofobiju un rasismu, jo varu pilnībā piekrist pirmajā punktā teiktajam. Tur ir runāts par uh, vairākām politikas jomām. Diemžēl manā dzimtenē valdība izlēma uh, likvidēt antiksenofobijas un antidiskriminācijas padomi, kas uh, bija uh, tāda struktūra, kurā varēja sadarboties dažādi institūciju pārstāvi, un diemžēl tās vairāk nav. Paldies, Viržjā kundze. Merci, uh, monsieur. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Vēlos vispirms pateikties Eiropas Savienības pamatiesību aģentūras pārstāvjiem par viņu darba kvalitāti. Paldies arī par jūsu ziņojumu prezentācijas kodolīgumu un precizitāti. Augstvērtē arī šo procesu, ko šogad izmantoja, tā skaitā arī izvēloto secību. Jūs sacījāt, ka 2014. gads bija. Uh, neveiksmīgs uh, gads, ka cilvēkties pamatiesību jomā ir eh, novērot lejupslīde. Uh, mēs arī šajā komitejā to esam novērējuši, bet varbūt ne tik daudz piekrītam pirmajam punktam, tomēr vēlos to uzsvert, jo, jā, es uzskatu, ir problēmas īstenot Eiropas tiesību aktus un starptautiskās tiesību aktus. Uh, imigrācijas politikas jomā attiecībā uz atpakaļ nenosūtīšanu un kolektīvo izraidīšanu. Jūs pamatot norādījāt, ka tiek uh, uh, vajāti no juridiskā viedokļa tie, kas palīdz bēgļiem un arī bērniem arvien vairāk bērnu nonāk Eiropas Savienībā mm, bez vecāku pieaugušo pavadības. Es domāju, šis jautājums ir jāuzsver un arvien jaunāki ir šie bērni. Es biju Portzelo pirms dažām dienām un arī tur mēs to konstatējam, ka ir daudz mazgadīgo bērnu. Es atbalstu jūs sacīto vēro, susvērt, ka mēs pārņemsim šo institīvu. Es visam drīz beigšu savu stāstos priekšsādā, neuztraucieties, saka runātāji jūsu ziņojuma ietvars, um, šiet apmierinājums guina nākošajā koordinātoru sanāksme, lūgs, lai fra... pamatiesība aģentūra izstrādāt ziņojumu par migrantu situāciju uh, karstajos punktos, jeb um, centros, bēgļu uzņemšanas centros Grieķijā un Itālijā. Mēs tiešām vēlamies, lai aģentūra īstenot šādu pētījumu. Un pagājušajā nedēļā bija klāt Saharova balvas sanāksme, uh, <clears throat> apspriešanas sanāksme. Šķiet, ka tagad mēs esam tālu no brīvas domas atbalstīšanas, jo tiešām nu varam lejupslīd. Paldies. Paldies. Es ierobežošu kolēģu uzstāšanos laiks divām minūtēm, atvainojos, ka tā jādara priekšsēdētājs. Saka, uh, Kirkop kungs, pateicos um, autoriem par ļoti labi paveikto darbu, bet koncentrēšos problēmu jautājumiem. Manuprāt, ir ļoti interesants norāds par rezultātiem attiecībās bērnu nabadzību. Esmu priecīgs, ka mums ir izdevies panākt kompromiss starp tiem, kas uh, uzskata, ka tikai materiālās lietas ir svarīgas savukārt, uh, un tiem, kas uzskata, ka tieši otrādi. Manā skatījumā apvienotā karalistē veiktais darbs uh, apliecina šo līdzsvaru. Mm, tiesu sistēmā atainojas īpaši bērnu, attieksmi īpaši pret bērniem. Tas dokumentā ir redzams, un te ir svarīgi īpaši uzsvērt medicīniskos pakalpojums, jo īpaši garīgo atbalstu. Manā skatījumā tas ir ļoti svarīgi, bet ziņojumā tas pilnīgi neatainojas. Vēl runājot par bērnu aizsardzību, īpaši svarīgs ir interneta drošības aspekts un kibernoziedzība. Un interneta nodrošinātāju darbs arī šeit ir svarīgs. Es biju uh, komistejas sastāvā, kas apmeklēja ASV, un tur interneta piegādātāji apzinās savu atbildību, taču es ceru, ka jūsu dialogs ar viņiem būs progresīvs. Un priekšstādē attiecībā uz radikalizāciju, domāju, mūs visus uztrauc tas, kā jaunieši radikalizējas. Dažkārt tas ir sociālās vides dēļ, dažkārt viņa ģimenes apstākļu dēļ, taču bieži vien tas ir saistīts ar to, ka viņi ir neaizsargāti no plašsaziņas līdzekļiem un no interneta. Cik lielā mērā, kad jūs to pieminat, jūs uzskatāt, ka gan daudz ir izdarīts un ko jūs kā organizācija varat darīt, lai veicinātu to, ka dalī, dalībvalsts rīkojas šajā saistībā. Paldies, priekšsēdētājs. Kolēģis atvainojas, es jau norādīju, ka runātājs saraksts ir slēgts. Skaidrs, ka šis ir tas temats, par kur visiem ir kas sakāms, taču mēs to nevaram atļauties, jo 16.15 satrūks pār četriem mums ir balsojums paredzēts. Alvilkūnze, lūdzu, nevairāk kā divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlos. pateikties pamatiesība aģentūras pārstāvjiem. Trīs īsi jautājumi. Ir tūkstošiem cilvēku, kam Eiropas Savienībā nav brīvības, jo viņi ir migranti vai patvērumu meklētāji. Eiropas Savienības tiesība akti uh, apgalvo par ko citu, uh, apgalvo ko citu, taču patiesībā šie cilvēki ir uh, vispār aizturēt, tā skaitā bērnu, tas ir pretā no bērnu tiesību konvenciju. Un aģentūra pagājuši, kad no, publicēja pētījumu par aizturēšanas alternatīvā par spīti tam, apstākļi šajos centros ir pasliktinājušies, īpaši Grieķijas salās, kur cilvēki tiek turēti slēgtos centros, tas pats attiec arī uz Lampedūzu, Itālijā. Gribu zināt, ko jūs domājat par šādu veidu situāciju un ko esat paredzējis darīt. Runājot par ES un Turcijas attiecībām, ir runa par to, ka to varētu, šo dokumentu varētu sākt atšķirīgi, nevis par līgumu, bet par deklarāciju. Taču jautājums, vai aģentūra šo vienošanos un tā tās sekas vispār ir analizējusi. M mēs no GOE organizējām apmeklējumu vizīti Turciju, un mēs redzējām konsekventu, pastāvīgu cilvēktiesību pārkāpumu. Cilvēkiem pat netika dot iespēju iesniegt pie, patvaram pie, pieprasījumu iesniegumu, cilvēki tiek apšauti, tad viņi dodas pār robežiem, vai būs kāds ziņojums par cilvēktiesību pārkāpumiem un vienošanos ar Turciju, vai ir kādi cilvēki iesnieguši sūdzību par šo jautājumu? Pēdējais jautājums par jauno organizāciju, kas aizstās Frontex. Par šo organizāciju notiks balsojums šodien šajā komitē. Tā tad Eiropa vēl jau vairāk pārvērtīsies par cietoksni pašai ar savām autonomajām pilnvarām, kuras eh, daudziem citiem kļūst ar vien eh, nesaprotamāks. Vai aģentūra piedalījās šajā procesā un kā jūs skatījumā šī jaunā organizācija ietekmēs um, robežu situāciju Eiropas Savienībā? Kolēģi, lūdzu, nepārsniedziet divas minūtes. Paldies, Nirmāja kungs, lūdzu. Pēter, es atvainojos, ka es tā skarbi, bet nu tā ir. Liels paldies par šo ziņojumu. Saka Nīder Millera kungs, es vēlos nākt klājā ar vispārīgā komentāru un tad arī jautājumu. Komentārs ir tāds, ka cilvēktiesību pamatiesību princips ir liberālā demokrātija. Tie ir liberālās demokrātijas produkts. Un kas notiek ar dalībvalstīm, kas nevēlas liberālu demokrātiju? Un šajā gadījumā cilvēktiesības pamatiesības kaut kādā veidā tiks pārdefinēts. Par to ir, manuprāt, vērts padomāt, kā rīkoties šajā, šādā gadījumā, kā varat raksturāt pamatiesību situāciju arī liberālās demokrātijās. Tā tā ir viena lieta. Otra lieta. Tā attiec uz Romu integrēšanas stratēģiju, ko pieminēt. Manā skatījumā stāvoklis ir daudz ļaunāks par to, ko jūs raksturojāt. Ir dažādi veidi diskriminācijas, segregācija izglītības ziņā, jūs zināt, simts pārkāpuma procedūras par šo tematu ir sāktas, bet galvenais, kas man skatu ir pavisam negodīgi, ir Romu grupu piespiedu pārvietošana daudzās dalībvalstīs, piemēram, Miško pilsētā Ungārijā. Bet ko jūs varat darīt, lai pielika punktu šim procesam? Paldies! Paldies! Jurek kungs lūdzu. Dziękuję bardzo. Paldies, priekšsēdētāji. Ziņojums sagatavotājai. Paldies. Mans jautājums ir tāds. Jūs sacījāt, ka Eiropā ir novērojams tolerants trūkums un rīcība šajā ziņā. Man uztrauc tāds, ka jūs neminējāt tolerants trūkuma attiecībā pret kristiešiem migrantiem, jo ir migrācijas centros ir bijuši vardarbības akti pret kristiešiem. Mēs dzirdam par šādiem gadiem. Pirms tām nedēļām bija protests pret humanitāro uh, organizācija atvērtās durvis Open Door. Turklāt šāda darbība norisinās līdztekus uzskatām ja ties, tiesiskuma principu pārkāpumiem. Jo būtībā sabiedrība netiek informēta par īsteno situāciju. Man vēl ir jautājums. Vai jūs neuzskatāt, ka ņemot vērā traģēdijas, kas norisinās nelegālo, nelegālo uh, migrantu ceļā. Mēs dzirdējām, ka vairāk simt cilvēku pavisam nesamēr noslīka. Vai tie, kas organizē šo uh, pārvietošanos, vai viņi nav uh, saucami pie atbildības, jo viņu darbība apdraud cilvēku dzīvību? Mums ir jāsaprot, ka tā ir organizēta pārvietošana un šī cilvēka traģēdija ir kāda atbildība, jo kāds to organizē. Yes, thank you, Chair. More an observation that... Um, paldies, saka Infelds kundze. Novērojums un jautājums vispirms esmu pateicīga pamatiesība aģentūrai par tās nerimtīgo darbu pamatiesību aizsardzībā. Man ir vienkārši tā doma, ka es paraugos uz iepriekšējiem ziņojumiem, tad secinu, ka mēs ļoti labi spējam izaudzēt, kur kaut kas nedarbojas uzskaitām ļoti efektīvi cilvēktiesību pārkāpums. Taču tagad man tas šķiet um, pilnīgi, um, nu, bezjēdzīgi, jo katru gadu šis saraksts pagarinās. Bet ko mēs īsti darām? Mēs eh, šajā komitejā pat labam izstrādājam priekšlikumus, mehānismu, kā ievērot demokrātiju, tiesiskumu principu. Un arī jūs sniedzāt savu ieguldījumu. Taču Man rodas tāds jautājums, ja vai pamatiesība aģentūra kaut kā varētu ne tikai identificēt pamatiesību pārkāpums, bet arī analizēt šēršļus, kāpēc netiek uh, ievēros tiesības. Jo patiesībā tie nekad nav vienkārši juridiski, materiāli, ekonomiski apsvērumi, bet bieži vien tie ir politiski apsvērumi, jo trūks politiskās gribas risināt šīs problēmas. Pamatiesības netiek pārkāptas kaut kāda negadījuma rezultātā. Tas ar vienu ir politikas rezultāts. Man ir šāds jautājums, vai jūsu analīzē, jūsu rekomendācijas jūs varētu pievērst vairāk uzmanības tam, kā rast plašāku politisku atbalstu valstīm, kur tiek pārkāpts homotēsības. Paldies, Ferēro kungs, lūdzu. Kundze, paldies priekšsēdētāji. Man ir jautājums, saka Valēro kundze. Šo jautājumu eh, par, eh, par šo lietu ziņojumā nav minēts. Tātad cilvēki bez dokumentiem. Jūs runājat par tiem, kuru pieprasījums, patvērumu pieprasījums tika noraidīts un viņi paliek bez dokumentiem dzīvo šajā valstī, bet kā ir ar tiem, par kuriem lēmums ir negatīvs, bet viņi nav spējuši izpildīt šo lēmumu, jo ar jauno politiku mēs uzņemam daudz cilvēkus no kara plosītajām zemēm. Un uh, daudz vairāk cilvēki tiek sūtīti atpakaļ. Manuprāt, pastāv risks, ka arvien vairāk cilvēki slēpsies. Tā, piemēram, bieži vien notiek Zviedrijā cilvēki bez dokumentiem vienkārši slēpjas. Un cilvēki, kas nāk no kara plosītām valstīm, varbūt ir eh, ieguvuši uzturēšanās atļauju pēc ilgāka laika, taču viņi to nav izdarījuši saulaicīgi, un tagad arī viņi slēpjas tai valsti. Mums jādomā arī par viņu tiesībām mūsu valstīs. Taču Nav runa tikai par tiem, kur saskārās ar negatīvu spriedumu vai lēmumu, kas netika īstenots, kurus tādu mēs nespējām deportēt. Ir arī tādi, kam ir pagaidu uzturēšanās atļaujas, un tādas viņiem jau sen bijušas, un viņi ir labi integrējušies sabiedrībā, un normālā situācijā šie cilvēki būtu ieguvuši pastāvīgu uzturēšanās atļauju nākošajai piegērienē. Taču tā kā tik daudz cilvēku ierodas, tad šie cilvēki nesaņem pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, un te pastāv liels risks, ka šie cilvēki, kas eh, citādi būtu deportāti, slēpjas mūsu valstīs bez jebkādiem dokumentiem, lai viņus nesūtītu atpakaļ. Varbūt mums jāpadomā arī par viņu tiesībām. Marija Lūdze, paldies. Mans jautājums turpina savā ziņā iepriekšējo jautājumu, jo Tagad mēs runājam par jauno Dublīnu sistēmu. Un te mēs redzam, ka daudz uzmanības tiek veltīts tam, lai neļautu notikt tālākai kustībai. Tad kāda ir aģentūras ieskate par pārvietošanās brīvību? Kā mēs varam brīvas pārvietošanās principu saskaņot ar uh, pamatiesību ievērošanas principu jo taču arī tas princips par eh, ģimenes atkal apvienošanu Zviedrijā un citās valstīs nereģistrētā brīvā pārvietošanās ievieš jauns problēmas. Tad kāda, kāds aģentūras eh, prāta būtu pareizais eh, risinājums? Un liels paldies par ziņojumu, kas ir ļoti pamatīgi veikts ar ārkārtīgi interesantiem datiem. Paldies! Sorāja Post, lūdzu. Paldies, priekšsēdētā. Arī es uzskatu, ka šis ziņojums ir ārkārtīgi interesants. Paldies par to. Pievēršoties ceturtajai daļai par Romu integrēšanu, es piekrītu atzinumam, ko paudāt. Tomēr vēlos jums uzdot dažus jautājumus par Romu stāvokli. Es uzskatu, ka mēs dzīvojam tādos laikos, kad lēmums un politi eh, kad eh, vienas grupas tiek eh, pretstatīts citām, to īpaši ietekmē populistiskās partijas. Bet šādi tad arī tā saucamās tradicionālās lielās partijas. Man rodas jautājums, kā mēs varam nodrošināt, ka uh, uh, izvirzām Romu jautājumu par prioritātu politiskajā darba kārtībā. 6 miljoni Eiropas Savienības pilsoņiem ir tāda situācija, ka viņiem bija jādodas prom no savām valstīm diskriminācijas dēļ, nabadzības dēļ, uh, piespiedu pārvietošanas dēļ vairāk šādu iemeslu. Tie, kas ir izmantojuši brīvo pārvietošanos, dažkārt saskars ar sliktāku attieksmi pret viņiem nekā pret uh, suņiem. Daudz ir devušies prom no Balkānu kara zonas, tagad viņi ar vien dzīvo bez dokumentiem, un eh, viņi saskartos ar eh, lielām problēmām, riskiem, ja viņi dotos atpakaļ uz tā saucamajām drošiem valstīm. Tās nav drošas pavisam ne, bet kā ir ar nedokumentētajiem darbiniekiem? Daudz romu ir šajā kategorijā krīžu, krīzes dēļ. Ir daudz jautājumu Eiropas Savienībā, kas ir jāpavirst tālāk politiskajā darba kārtībā, un kā mēs to darīsim. Paldies! Uz vienu minūti. Silvija Von lūdzu, uz vienu minūti tikai lūdzu, ja jums iespējams. Freundlich, aber mein Flieger hatte echt Verspätungs. Paldies. Es, paldies, es nokavējos nedaudz atvainojos par to, bet man ir konkrēti jautājumi par jūsu ziņojumu. Jūs runājat par Eirodaku pareizāk sakot, nerunājat, bet tas ir minēts 22. lapusē jūsu ziņojumā, kur ir teikts, ka dalību valstīm vajadzētu, ka jūs dalību valstīm arī izdalījāt tādas anketas jautājumu katalogu un tādā veidā vajadzētu arī apkopot vairāk informācijas par bēgļiem, viņus arī informēt, kādēļ Eiropā tiek ņemti viņu pirkstu nospiedumi. Gribēju pavaicāt, vai. Uh, jūs varētu par to man kaut ko vairāk pateikt, vai jūs rīcībā ir vairāk informācijas, vai nu, eh, šis ziņojums arī nonāca līdz dalību valstu ausīm. Paldies. Thank you. I'm going to go straight now to um, Mike. Paldies. Tagad pārējām pie Maikla Flavetija. Tātad mums laiks ir tikai līdz 4.15. Diemžēl laiks ir ierobežots. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, nu, darīšu visu iespējamo un arī eh, kolēģi Zaidenš tikerē eh, sniegšu savus komentārus. Tātad Bonī kungam atbildot, es nevarēju iedziļināties atsevišķu valstu situācijā, bet es gribu teikt, ka mēs sagatavosim atsevišķu ziņojumu par to, kā tiek uzraudzīt likuma īstenošana dažādās dalību valstīs Eiropas Savienībā. Veržijā kundze eh, minēja vairākus jautājumus saistībā ar bēgļiem. Es gribu teikt jau no paša sākuma, ka pamattiesība aģentūra pilnībā piekrīt tam, uh, ka šī ir dziļa pamattiesību un cilvēku tiesību krīze, ko mēs piedzīvojam, un ka visiem ir aktīvi jādarbojas. Un Grieķijā mums ir uh, izvietota uh, pagaidu komanda, kuru sadarbojas ar ANO aģentūrām uz vietas Tālāk par pamatiesībām reģistrācijas centros. Ja parlaments uzskata, ka ko, eh, aģentūra var atbalstīt šādu atzinumu sagatavošanu, mēs esam uh, gatavi uh, jums palīdzēt. Kirkop kungs, uh, jūs minētās jautājums varbūt nav šeit tik daudz iekļauts, bet mūsu materiāli 2016. gadā Uh, publicētie runā par tādiem jautājumiem kā migrantu veselība un it īpaši psihiskās veselības jautājumi, kas ir nopietna problēma un ir jārisina. Tālāk par bērnu aizsardzību uh, tiešsaistes platformu izmantošanas kontekstā. Uh, Un eh, es gribu teikt, ka eh, mūsu eh, pamatiesību formā pēc pāris nedēļām mēs apspriedīsim jautājums par pamatiesību garantiju sociālajās platformās. Albi Olskundze jautāja, ko mēs darām attiecībā uz tām vietām, kur cilvēki ir aizturēti. Mēs apmeklējam Grieķijas salas un uh, uh, konsultējamies ar uh, Eiropas Savienības aģentūrām par to, kā novērst uh, cilvēktiesību un pamatiesību pārkāpumus. Arī strādājam kopā ar Frontex un mums ir ļoti laba sadarbība par to šobrīd. Nīdermillera kunga jautājumi nav atbildami pāris vārdos, būtu nepieciešama gara diskusija. Nu, eh, viņš runāja par neliberālām demokrātijām, kas apdraud tiesības. Un es gribu teikt, ka mums ir jāatgriežas pie līgumos ietvērtajām saistībām, un šīs saistības nav mainījušās un attiec uz visām dalību valstīm. Tālāk eh, par. Uh, Romu tiesībām. Es gribu teikt, ka pamatiesību aģentūra uzskata, ka Romu situācija ir apkaunojums Eiropai un mums ir jārisina viss balstoties uz likumiem, jānodrošina Romu kopienas pamatiesību ievērošana neatkarīgi no to atrašanās vietas. Un tāpat arī tas attiec uz uh, ceļotāju kopienām. Tālāk par reliģiskām grupām mums ir pilnvaras, lai risinātu visas problēmas, un gribu pilnībā piekrist Jureka kungam, ka mums ir jāvēršas ar visu līkumu vardzību pret cilvēku kontrabandistiem, kuri pārvadā migrantus un citus. Intveltes kundze runāja par virkni jautājumu, un viņa aicināja identificēt uh, tos šķēršļus, kas noved pie uh, likuma neievērošanas. Bet uh, daudzos gadījumos tā ir ne tikai politika, bet vienkārši informācijas trūkums, izpratnes trūkums par uh, Uh, cilvēktiesību jautājumiem, tāpat arī resursu trūkums. Un mēs uh, pievēršamies visām šīm problēmām, cik nu, tā, to atļauj mūsu ierobežotās iespējas. Esam gatavi ar jums sadarboties. Un mums ir arī grūti sagatavot ziņojumu par to, kas nav vēl noticis. Tas ir grūts uzdevums. Valero kundze runāja par uh, migrantiem, kam nav dokumentu un par sarežģītām situācijām, kad ļoti labiem, labi integrētām personām ir jādodas atpakaļ uz izcelsmes valsti. Mēs uzskatām, ka katra migranta situācija turpmāk būtu jāizskata atsevišķi, nevar kā viņus kaut kā sagrupēt. Tas pats sakāms par romiem. Tālāk par Dublinas regulas pārskatīšanu. Šis jautājums ir sarežģīts, un mēs labprāt sagatavotu oficiālu atzinumu, ja parlaments mums tādu lūgtu. Fon Kaufmans kundzes teiktais par Eirodāk, diemžēl īsti nesaprātu jautājumu, bet esmu gatavs apspriest šo jautājumu divpusēji pēc šīm debatēm. Tagad dodu vārdu manai kolēģei Paldies, godātie kolēģi! Es vēlos noslēgumā pateikties par ļoti vērtīgajiem, saturīgajiem komentāriem gan par romu tiesībām, gan par bērnu tiesībām, gan kristiešu minoritātes tiesībām. Mēs par šiem jautājumiem domājam, pie tiem strādāsim un mēs Eh, domāsim eh, par jūsu minētajām problēmām. Tālāk par mūsu uh, ieteikumu īstenojamību un pieejamību. Mēs cenšamies sasniegt dažādus politikas veidošanas līmeņus, un tas ir ļoti būtiski. Uh, Tāpat eh, noslēgumā arī gribu teikt, ka ļoti svarīgs jautājums, manuprāt, ir politiskā grība, ko jūs minējāt. Un mēs, protams, nevaram aprobežoties tikai ar eh, to, kā norādām uz atsevišķiem pārkāpumiem. Mūsu izdotās ziņojuma mērķis ir arī popularizēt pozitīvo praksi. Un es ceru, ka tas ir jauks pirmais solis šajā jomā. Mums ir nepieciešams arī politiskas debates. Mūsu direktors minēja, ka notiks uh, pamatiesību fórums, un jūs esat laipni gaidīt šai konferencē. Mums ir absolūti nepieciešams arī politiskas debatas. Paldies par šo viedokļu apmaiņu. Priekšsēdētājs pateicos abiem mūsu viesiem par to, ka viņi tik izsmeļoši mūs informēja par uh, šo ziņojumu, uh, pieskārās pamat jautājumiem un arī augstu uh, vērtē jūsu teikto, ka mūsu komitejai vajadzētu aktīvāk vēl sadarboties ar pamatiesību aģentūru, lūdzot tās atzinumus. Liels paldies par šīm debatēm, kolēģi! Lūdzu, sagatavojiet balsošanas kartītes. Mums sāksies balsošana 4.15, kā jūs jau būsiet pamanījuši, ir uh, paredzēts ļoti garš balsojums. Un es uh, uh, aicinu tātad jūs būt gataviem. colleagues first. I'm just addressing the... Uh... Lēģi, es tikai vēršos pie koordinatoriem. Uh, pārbaudiet, vai visi jūsu deputāti un aizvietotāji ir gatavi balsošanai, vai visiem ir balsošanas kartītes, sakiet tikai jā vai nē. You're fine, but so if you could all be seated, thank you. Lūdzu, ieņemiet visi vietas, lūdzu, apsēdieties, kolēģi. Okay, we're going to begin the vote. It's a complex vote. If there are any concerns... Sāksim balsot, ja ir kaut kādas problēmas vai sarežģījumi, uzreiz mani brīdiniet bez kavēšanās. Kolēģi, pirmais balsojums, devītais punkts, parlamenta un padomes regula par Eiropas robežu un kastu krasta apsārdzi, kas atceļ regulu 2007-2004, 863-2007 un padomas lēmumu 2005-267-EC e referents Atis Pabriks. Sākam balsot 103. grozījums. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz, man ar balsošanas iekārtu pirmoreiz nedarbojās. Tā tad atkārtoju. 103. grozījums joprojām notiek balsojums. Vēl viens deputāts mēģina balsot, vai jums darbojas iekārta? Nē. Nu tad lūdzu celiet roku balsojot, jā, balsojiet ceļiet, ceļot roku. Tagad beidzam balsot. Noraidīts. 102. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 104. Balso, sākam balsot. 263, 104, 263 par abiem kopā balsojam, kolēģi. Beidzam balsot. Noraidīts. Pārējām pie pirmā horizontālā kompromisa. Beidzam balsot. pieņemts. Otrais horizontālais kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 122. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 208. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 220. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 317. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 794. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss par pirmo pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par otro pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 249. grozījums un 253. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot noraidīti. 250, 251, 252 grozījums blokā sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīti. 11. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 260. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 261. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par trešo pāntu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par ceturto pantu. Es atvainojos. 275. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par ceturto pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 286. grozījums sākam balsot. 286. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par piekto pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 340. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 342. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par sesto pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Kompromiss par sesto A pāntu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par septīto pāntu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsimt septiņdesmit ceturtais grozījums sākam balsot. 374. beidzam balsot. Jā, beidzam. Noraidīts. 395. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 405. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Afet 32. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 416, 417, 418 grozījums blokā. Sākam balsot. atvainojas 16. un 17. blokā bija beidzam balsot. Noraidīti, un tagad 418. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par devīto pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts kompromiss par desmito pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 427. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 448. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 458. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts kompromisu par 11. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 474. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss par 12. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 13. pantu divās daļās. Pirmā daļa ar vārdiem un trešās valstis. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 561. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss par 14. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts Kompromiss par 15. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 592. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 596. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. Kompromiss par 16. pantu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 601. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss par 17. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 607. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 612. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 617. grozījums sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 627. grozījums sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss par 18. pāntu, pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. B daļa. Sākam balsot. B. Ne joprojām balsojam. Un tagad beidzam balsot. Noraidīta. Kompromiss par 19. pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 694. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 698. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 696. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 697. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 699. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 700. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 701. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 702. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 703. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 704. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 706. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Tālāk budžeta ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 707. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts mutiskais grozījums, Sākam balsot. Mutisko grozījumu iesniegus Monika Holmajer. Tātad balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts budžeta piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss par 24. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 25. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 728. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss par 26. pāntu. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa. Sākam balsot. Balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Septiņsimt četrdesmit septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss par 27. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompra 756. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 757. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss par 28. pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 29. pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 30. pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 32. pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 33. pantu. Beidzam balsot. Pieņemts. 807. grozījums. Sākam balsot. Pieņemts. Beidzam balsot. Pieņemts 30, eh, kompromiss par 34. pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 35. pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 833. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 835. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 839. grozījums. Sākam balsot. Noraidīts. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 36. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 861. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 862. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts kompromiss par 37. pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 865. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts kompromiss par 38. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 39. pantu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 41. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 883. grozījums atsaukts. Balsojam par 896. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss par 44. un 45. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par uh, 48. un 49. pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 918. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 920. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 921. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts kompromiss par 51. pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 52. pantu. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 53. pantu. Beidzam balsot. Pieņemts. 960. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 967. grozījums un afet 69. grozījums ir identiski balsēm par abiem kopā. Beidzam balsot. Abi noraidīti. 976. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 978, 979 ir identiski, balsojam par abiem kopā. Beidzam balsot. Noraidīti. Kompromiss par 54. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņēmts. 994. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 9. 995. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 996. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Budžets 9. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 999. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Seš... Kompromiss par 60. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 61. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Afet 76. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tūkstoš divdesmit ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 1020. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss par 63. pantu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 1027. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 67. pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 68. pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts Kompromiss par 69. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 70. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 1084. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. 1087. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 1090. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss par 71. pāntu sākam balsot. Balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 72. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 1139. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. 1140. grozījums sākam balsot, beidzam balsot, noraidīts. 1155. grozījums sākam balsot, beidzam balsot, noraidīts. Kompromiss par 74. pantu. Tātad 74. pāns. Sākam balsot, beidzam balsot, pieņem 100, 1162. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss par 75. līdz 78. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemti. Kompromiss par 79. līdz 82. pāntu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 105. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 106. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss par otro apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 113. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. 118. Uh, grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 116. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. 117. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts kompromiss par piekto apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 124. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 125. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par septīto apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 132. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss par devīto apsvērumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 138. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 135. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 140. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 142. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 143. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīt 144. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 146. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 145. Nevis atvainojos. 149. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss par 14. apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 15. apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 16. un 16a apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 17. apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 18. apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 20. apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 21. apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 192. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 194. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 193. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss par 22. apsvērumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 196. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts Kompromiss par 23. apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 24. apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par par 25. apsvērumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 209. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Uh, peš 4. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Peš 5 laikā. Nu, tā ir zivju komiteja manā izpratnē, peši, saka priekšsēdētājs, jā, peši pieci. Tā tad, uh, un 210. tie ir identiski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 28. apsvērumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss par 28. A un 28. B un 29. apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot, pieņemts. 221. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot, noraidīts. Kompromiss par 30. apsvērumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 31. apsvērumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 33. apsvērumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Budžets divi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 229. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss par 39. apsvērumu. Sākam balsot. Pieņemts Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad par uh, šādi grozīto dokumentu balsojam. Tas ir personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts 40 pār, 10 pret, 5 atturējušies. Un uh, tagad uh, lēmojums par uh, sarunu uzsākšanu un par sarunu vedēju pilnvarām. Un ir jāpieņem lēmums ar absolūto vairākumu balsojumu lūdzu. Beidzam balsot. 44 pār, 9 pret, 2 atturās, lēmums ir pieņemts, apsveicam referentu. Dārgie kolēģi, es jums ļaušu atpūsties kādu brīdi. Mums ir jāķers pie nākamā balsojuma. Okay, let's go. Have you got one? The voting is? Yeah, this one, yeah. The colleagues, let's um, Is everyone feeling robust? Have you all... Dārgie kolēģi, vai visiem ir balsojums sāraksts un kartiņas? Viss ir ar visu aprīkot, varam turpināt. Tagad mēs balsosim par Libe komitejas atzinumu, kas ir iesniedzams budžeta komitejai sagatavošanās 2014. Um, 2020. gada DFS pārskatīšanai. Mūsu uh, referente ir Laura Agēja. Pirmais grozījums. Visi gatavi? Es pats nebiju gatavs priekšsēdētājs atvainojas. Pirmais kompromiss. Nu labi, vienu mirklīti varbūt, lai jūs varat mobilizēties darbam. Nu, kolēģi, vispār mēs esam tagad, nu, pašā balsojuma viducī. Ja jūs vēlaties vai, nu, doties ārā vai apsēsties, izdomājiet, ko jūs vēlaties darīt. Pirmais kompromiss grozījums, sākam balsot, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais grūzījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais grūzījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 27. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par visu grozīto tekstu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 41 par, 4 pret, 6 atturējās un uh, gribu uzteikt mūsu referenti. Nākamais balsojums - informācijas apmaiņa. Um, if you listen carefully, the next point in the agenda. Nākamais darba kārtības punkts. Balsosim par uh, ziņojumu informācijas apmaiņu par trešo valstu valstu piedarīgajiem un Eiropas sodāmības reģistru informācijas sistēmu. ECRIS. Gribēju jautāt Kirkhopa kungam, vai viņš vēlas kaut ko piemetināt. Nē, labi. Tad varam ķerties pie balsošanas. kolēģi, man tāpat jums vajadzētu pateikt. Kolēģi. par AB kompromisiem 36 un 39 un 40 grozījumu ETP grupa ir pieprasījusi personālo balsojumu. Es eh, lūgtu jūs atbalstu, vai jūs atbalstāt? Tātad eh, Kirkopas kungs ir viensprāts un zaļie lūdzu uh, personālo balsojumu par 38, 45 un 50 un 52 grozījumu, ja? Arī par tiem varam balsot personāla kārtībā. Labi, esam vienojušies. Astotais kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 8a kompromis grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot, beidzam. Pieņemts. 8b kompromiss divās daļās. Pirmā daļa - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīta. Tagad balsosim par 48, 38 grozījumu, sākam balsot. Arī personālais balsojums. 36. grozījums. Balsojam par 36. jo iepriekšējā grozījumā pirmā daļa tika noraidīta. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. grozījums. Sākam balsot. Es atvainojos, kolēģis, kļūdījos, saka priekšsēdētājs 37, 38 ir identiski, balsojam par abiem kopā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemti. 14. 41. arī identiski grozījumi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemti. 43. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 44. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 46. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 47. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 49. grozījums sākam balsot. kolēģi, es pieļāvu kļūdu. Mums par 49. nav jābalso, saka priekšsēdētājs. Tādēļ, nu, nebalsosim, balsosim par 50. Sākam balsot. Personālais balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. 52. grozījums. Sākam balsot. Personālais balsojums. 52. grozījums. Teicam balsot. Grozījums pieņemts. 53. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 54. grozījums. Sākam balsot, personālais balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. 55. grozījums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 57. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 58. 59. identiski sākam balsot. Pieņemts. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums. Apsvērumi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromis grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. grozījums. Sākam balsot. Pieņemts. Beidzam. Pieņemts ceturtais kompromiss. Nē, 26. tomēr sākam balsot. Mēs nebalsojam par 4. kompromisu, jo pieņēmām 36. grozījumu. Beidzam balsot par 28. grozījumu. Pieņemts. Piektais kompromiss grozījums divās daļās. Pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta arī otrā daļa. Sestais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 32. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad par visu grozīto ziņojumu. Mēs balsosim personāli, sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts Un tagad ir e, jābalso par lēmumu sastādīt e, sarunvešanas komandu un uzsāk, sarunu uzsākšanu. Ir nepieciešams absolūtais vairākums personālas balsojums. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 44 par 4 pret 2 atturējās. Referent kungs, sveicu jūs. to our next vote, colleagues. The protocol to eliminate illicit trade. Tālāk. Protokols par labā, tabaks izstrādājumu nelikumīgas tirzniecības ierobežošanu, cik tālu ir skārta šī protokola noteikums, kuram atrodas līguma par ES darbību trešās daļas piektās sadaļa. So we have, with no amendments tabled, we have. Nav grozījumu. Nē, pareizāk sakot, ir, bet tikai viens. Nē, nav grozījumu. Okay, so the final vote. One vote. Sorry, colleagues, I'm getting tired. Esmu a, nedaudz sagurs, saka priekšsēdētājs, atvainojos par šo kļūmu, tātad tikai ir jābalso. Uh, vienreiz un sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts 47 pret 1, 2 atturējās referenti. Sveicu jūs! The next vote's uniform format for visas is the vote on vienota vīzu forma. Mums ir arī jābalso par sarunu vešanas komandu un sarunu uzsākšanu. Silvija Ivona Kaufman ir referente. Tā tad jābalso tikai par lēmumu, uzsākt sarunas, sākam balsot. Uh, the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts 46 nobalsoja par, 3 pret 2 atturējās. Un tagad Silvai Orvan Kaufmanai ir priekšsēdētāji, ēnu referenti Pētris Arbāma, Timotīs Kirkhops no EKR, Žerārde Prez no ALDE, Kostas Krisogonus no GONGL e un Bodila Valero no Greens EFA grupas. Tātad tie, tā ir piedāvātā sarunu vedēju komanda. EFDD un ENF grupa nav izvirzījusi savus kandidātus. Uh, Paldies, kolēģi. Tagad uh, nākamais balsojums. Eiropas uh, ceļošanas dokuments trešo valstu piedarīgu atgriešanai, kuri dalību valstīs uzturs nelikumīgi. Atkal par sarunu uzsākšanu un sarunu komandu mums ir jānobalso par šo lēmumu. Dārgie kolēģi, man tikai ir jāsameklē balsošanas saraksts. Vienu mirklī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 Kolēģi, ķersimies pie balsošanas. Horizontālais kompromiss. Pirmais grozījums ir horizontālais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot.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 Colleagues, um, I, should, I should have mentioned at the beginning that Mrs. Vergia has requested an oral amendment. Vergia kundze vēlas par 30. grozījumu piedāvāt uh, mutisku grozījumu European Intervention. Domāju, ka Nu, Veržā kundze, grozījums ir pietiekami ilustratīvs, jūs nevēlaties neko vairāk paskaidrot, ja visi ir vienas prātas, tad mēs varam atkal turpināt. Es atvainojos, ka man vajadzēja tagad, nu, ar tādu lirisku atkāpu pārtraukt balsošanu. Tagad uh, 20. grozījums. Vai mēs par to jau nobalsojām, vaicā priekšsēdētājs? Lūdzu, nemulsiniet mani. Nu, 20. grozījums tagad. Sākam balsot. 20. grozījums. Vežā kundze, gribētu ko teikt? Balsojums ir beidzies. Jūs gribējāt pirms balsošanas kaut ko teikt? No, nu, Priekšsēdētā var izteikties precizēm labāk, ka šis grozījums eh, nebija ar pareizu formulēm, tas tika iekļauts kompromisu grozījumiem, vienkārši bija doma ievērot eh, Eiropas cilvēktiesību konvencijas. Nesaprotu, kāpēc viss tā sarkanās gaismiņas iedegas, viss cilvēki tā kā būtu pret uh, Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Yeah, we'll, we'll vote on, we'll vote on Mēs balsojam par to. Mēs balsosim par to, bet es pirms tam jums piedāvāju izteikties, Veržjā kundze. Okay, can we get back? This is the... 20. un 21. grozījums. Vai varam tagad balsot par 21. Okay, okay, right. Close the vote on 20. Beidzām balsot par 20. Noraidīts. 21. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. grozījums. Sākam balsot. That's, that fell, so scrub that. So we're now an amendment. Nē, tas tomēr atkrīt, aizmirstam to. 74. grozījums tagad. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. kompromiss. Sākam balsot. Divās daļās. Pirmā daļa. Sākam balsot par pirmo. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Astoņdesmitais grozījums sākam balsot. Astoņi nulle astoņdesmit sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 87. grūzījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. kompromiss sākam balsot. 15. kompromiss. Sākam tagad balsot. Beidzam balsot. Nu, redzīts. 91. grozījums. Sākam balsot. Deviņdesmit pirmais. Beidzam balsot. Noraidīts. 46. sākam balsot. Beidz apbalsot. Noraidīts. 18. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 90. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 92. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 94. sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 16. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. grozījums nav tik viegli uzreiz sameklēt. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērumu pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Divdesmit astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Trīsdesmitais grozījums. Veržajā kundze lūdza mutisku grozījumu par 30. Viņi jau viss paskaidroja, sākam balsot. Nu, jūs jau paskaidrot visu, es nu ļoti mīļi visu pateicu. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Četrdesmit pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais kompromiss. Divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Pieņemta. Otrā daļa par. Pret Sākam balsot. Pieņemta. Četrdesmit otrais grozījums. Atkrīt. Piektais grozījums divās daļās. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam. pieņemta. Otrā daļa sākam balsot. Beidzam. Pieņemta. 47. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais kompromiss divās daļās. Pirmā daļa. Beidzam balsot. Otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Piecdesmit otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 54. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 53. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 55. sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Septītais grozījums divās daļās. Pirmā daļa sākam balsot. Beidzam. Noraidīta. Otrā daļa par. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīta. Devītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 57. divās daļās, pirmā daļa, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīta. Otrā daļa, sākam balsot. Beidzam. Noraidīta. Astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts nu, devītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 59. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 60. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 61. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 62. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 63. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromis divās daļās. divās daļās. Pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīta. 64. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 65. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 11. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 67. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. kompromiss, pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemta otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam. Beidzam balsot. Pieņemta. Tagad balsosim par grozīto teksta redakciju. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Un tagad ir jābalso par lēmumu, par sarunu uzsākšanu un uh, komandas izveidi, komandas sastāvu, vajag absolūto vairākumu, sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts 35 pār 3 pret 3 atturējās, uzteicu mūsu referentu.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 The colleagues, we're going to take a final um, item of business, point 11. 11. darba kārtības punkts vēl mums ir palicis. Nē, nē, vairs nav balsošanas. Colleagues, um, with respect to the rapporteur for this next item, if we could. Lūdzu, uzvedieties klusi, nu izrādiet zinām cieņu pret mūsu referenti. Tātad virzību uz galīgu PVN sistēmu un uh, cīņa pret krāpšanos PVN jomā. She need, deserves more than that. The rapporteur for the opinion is uh, one. Atzinuma autors ir Juans Fernando Lopes Aguilārs. Viņš mūs iepazīstinās ar iniciatīvas ziņojumu uzmetumu Ekonu komitejā, lai izveidotu, pilnveidotu PVN sistēmu un cīnīties pret krāpniecību šajā jomā, bet, kolēģi, lūdzu, uzvedieties kārtīgi. Ja jūs nevēlaties klausīties, ejiet ārā no zāles, bet bez trokšņa. Juan Fernando, tev vārds. Yes, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti labi zinu, ka visi esam drusku noguruši, pēc ilgstošajām balsoš, pēc ilgstošās balsošanas, nu tas ir tikai dabīgi, bet nu, nedaudz pacietības. Man vajadzīgs tikai dažas minūtes, lai ar vēl palikušiem deputātiem pastāstītu savas pārdomas par š, šo lietu, kas uh, likta uz spēles proti. Uh, te ir runa par kriminālu tiesībām, kas tiek izstrādāts PIF direktīvas vārdā proti. Tā ir direktīva par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību ar kriminālu ties, tiesību starpniecību. Mēs esam vairākus gadus strādājuši pie šī jautājuma. Vēl no iepriekšējā sasaukuma esam mantojuši šo tēmatu. Darbu vēl neesam pabeiguši, tātad tur vēl ir daudz darāmā. Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzība, Kā jums visiem ir zināms, ir izšķirīgs elements Eiropas Savienības politikas darba kārtībā, lai stiprinātu pilsoņu uzticēšanos un lai nodrošinātu to, ka viņu nauda tiek izmantota atbilstoši. Es ļoti labi zinu, ka uzticēšanās Eiropas Savienībai samazinās, tā jau ir vairākus gadus. Mums ir jāpatur prātā, ka šis ir instruments, kas ļaus atgūt zaudēto uzticēšanos saskaņā ar Eiropolu aplēsim 40 līdz 60 miljārda eiro no PVN iespējamā ieguvuma eh, dalībās zaudē, un vismaz 2% no šīm grupām ir saistīti ar tā saucamo karuseļveida krāpšanos, tātad nu, nozīmīgi pārkāpumu PVN jomā pārobežu režīmā. Tātad tam ir jāpievērš galvenā uzmanība, mums jāpievērš uzmanība smagiem PVN uh, krāpšanās gadījumiem pārobežu režīmā, ņemot vēro pašreizējo ekonomisko, sociālo ekonomisko krīzi. Š šos līdzekļus mēs būtu varējuši izmantot ekonomikas stimulēšanai, izaugsmē, un tas būtu ārkārtīgi svarīgs sarunas starp padomu un parlamentu par šo direktīvu par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību, tā ir tā saucamā PIF direktīva, pat laban ir iesprūdušas. Pārāk ilgi nevirzāmies no vietas, un viens no jautājumiem ir PVN direktīvas iekļaušana vispār aptvērums. To pieprasa komisija un parlaments. Tātad, ka jāiekļau PVN šīs tā saucamās PIF direktīvas aptvērumu. Taču vairums dalību valstu padomēji vēršas pret to par spīti Eiropas Savienības tiesas eh, praksē. Atcerieties Riko lietu un vēl citus, citas vismaz astoņas lietas es tiesā 2015. gadā. Šīs lietas ļāva secināt pavisam skaidri, ka PVN ir jāiekļauj kā Eiropas Savienības budžeta avots. Ekon komiteja pieņēma lēmumu sagatavot pašinstīvu ziņojumu, eh, definitīvu PVN sistēmu un kā apkarot krāpšanos šai jomā. Libe un Kon komitejas arī pieņēmušas rīkoties saskaņā ar reglamentu 44. pāntu. Tātad runājot par mūsu komitejas kompetenci, es kā Libe komitejas referents uzskatu, ka mums ir jāpieprasa, eh, ka mums ir ehm, no ekonas ziņojumi jāpārņem šādi fakti. Tātad eh, PVN iekļaušana PIF direktīva otrkārt. EPO saucamā biroja jeb eh, vienota Eiropas Uh, izmeklētāju biroju izveidošanu, lai uh, tiesas priekšā vestu tos, uh, kas krāpjas ar nodokļiem. Tātad PIF direktīva būtu aizbetnis, lai liktu pamatus šī biroja EPO izveidēji. Taču, diemžēl, Šo loģiku šiet padome apšauba. Bet manā skatījumā, ja kāds uh, mazāk izšķirīgs risinājums nozīmē zaudējums ES budžetam, un tas nav pieļaujams. Viens no labākajiem veidiem, kā apkarota eiro, skepticismu un populismu, kas abi pieņem spēkā, ir sniegt rezultātus saistībā ar ES budžeta pārvaldīšanu. Nepieciešams steidzam rīkoties, tāpēc es ierosinātu saglabāt, izdarīt spiedienu uz padomi, turpināt to izdarīt, lai piespiest to beig beigās kustēties no vietas, nevis stagnēt. Es esmu ar padomu apspriež šo jautājumu vairāk kārt. Esmu piezvanījies diskusijās ar Nīderlandes prezidentūru un gaidāmo nākošo prezidentūru, un ir pienācis brīdis panākt rezultātu. Labprāt uzklausīšu mūsu kolēģi komentārus par šo atzinumu ekon ziņojumam. Par PVN tiesisko režīmu. Un tad mēs varēsim īstenot vispārēju novērtējumu stagnējošai situācijai, kurā pat laba nonākusi PIF direktīva, un jo drīzāk pārvarēsim šo posmu, jo labāk liels paldies. Paldies, Turpina Marais kungs. Daži ēnu referenti ir klāt. Bonī kungs, lūdzu vārds jums, Eiropas tautas partijas vārdā un jūs izteiksieties par Šakovska vārdā. Es izsākos Tomašs Dehovska vārdā un Eiropas tautas partijas vārdā varos pateikties referentam Juan Fernando Lopes Aguilaru par viņa lielisko darba organizāciju. Galīgās PVN sistēmas izveida un PVN krāpšanās kopīga apkarošana ar vienu ir bijis mūsu prioritāte mm, koordinēt nacionālo iestāžu un Eirodžast, Eiropola, ES iestāžu un OLAF darbības koordināšanu var nodrošināt uh, nelegāli iegūt līdzekļu atmazgāšanas, prakses apkarošanu, uh, krāpšanās ar PVN apkarošanu un krimināla darbība apkarošanu. EPPO e, e uh, lēmums par to nav Lībe komitejas eh, kompetenci pārkāpums. Mēs arī iestājāmies par to, lai PVN tiku iekļaut PIF direktīvas aptvērumu. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdēs. Vai vēl kāds kolēģis vēlas izteikties? Ne. Paldies, ka esat klāt, apspriežot šo jautājumu. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 9. Jūnijas 2012. Liels paldies, Agilāra kungs, par šo prezentāciju. Es atvainojos, ka bija liels troksnis pēc balsošanas. Un paldies Migelam arī par sniegto atbildi. Tad liels paldies, kolēģi! īpaši tiem, kas palika šeit līdz sanāks beigām, vai vēl ir kas apspriežams pie citiem jautājumiem? Nē, Tātad um, gaidāmā nākošā sanāks, kas vēl jāapstiprina, būs 6. jūnijā. Tas ir vēl jāpārbaudot, vai tā notiks. Ja tā būs, tad mēs to pēc iespējas drīzāk apstiprināsim. Un tad pēc tam jū, 13. jūnijā ir nākošā gaidām Briselē sagaidām. Lielas paldies! Labvakar!